valstis, es uzrunāju arī dalību valsts. Mums ir jāsaprot, ka eh, šai ir jābūt saspēlē, tā nedrīkst būt spēle tikai vienos vārdos. Un tad mēs nonāksim savādāk tādā situācijā, kā balsot par SWIFT. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze. Tagad esam noslēguši debats par šo darbkārtības jautājumu, un balsojums būs Briselē nākamajā plenāra sesijā. Paldies! Tagad eh, pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta. Tas ir Brājana Simpsonkungas ziņojums kas veltīts Eiropas parlamentu un padomas lēmumam par kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai. Simpsona kungs, diemžēl, nevarēja šodien pie mums ierasties, tādēļ viņa vārdā uzstāsies Elka Drauji kungs uz četrām minūtēm lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētājs kungs, dārgais komisāra kungs, kolēģi. Simpsona kungs transporta komitejas priekšsēdētājs diemžēl nevarēja ierasties uz plenāru sēdi, tādēļ viņš man laipni lūdza uh, nolasīt viņa prezentāciju. Tā tad eh, šīs, eh, šī lēmuma pārstrādāšana eh, notika. Mēs vēlējāmies pārskatīt dažādas vadlīnijas un arī pateicoties Eiropas Savienības paplašināšanai vēlējāmies ieviest šeit zināms grozījums. Nu, varbūt daži vārdi par šī ziņojuma kontekstu. Mēs vēlamies izstrādāt Transeiropas transporta tīklu. Kāds ir galvenais mērķis? Mēs līdz 2020. gadam vēlamies savietot pilnīgi visus transporta transporta veidus, tātad ūdens transportu, zemes un arī gaisa transportu. Es vēlējos pateikt, ka šī ir esošā lēmuma, esošā teksta kodifikācija, un komisija izdarīja arī zināmas pārmaiņas pielikumā, tādēļ tas viss tika paredzēts pārstrādāšanas procedūrai. Un eh, pielikumā eh, bija arī dažas kļūmes, kuras vajadzēja izskaust eh, pēc tam, kad, valstī, kad Eiropas Savienībā iestājās desmit jaunas dalību valsts 2004. gadā. Šīs izmaiņas nav ļoti milzīgas un tādas tālajošas un referents piedāvā tādas nelielas modifikācijas apsvērumos un piedāvā arī tehniskus grozījumus attiecībā uz kartēm. Un tas ir saskaņā gan ar padomis eh, piedāvātajiem lēmumiem, gan saskaņā ar izstrādātajām vadlīnijām. Lēmumu kopīgi pieņēma padome, konsultējoties ar Simpsonu kungu, kur atbalstīja visu transporta komiteju. Mēs nevēlējāmies eh, šīs vadlīnijas tā pamatīgi tagad grozīt. Uh, Tomēr referents zin, ka zaļo grupa Eh, iesniedz grozījumu attiecībā uz Minhenes pilsētu un Minhenes lidostu, bet eh, Simpson kungs teica, ka šis teksts ir vienkārši jālabo, tas nav jāaktualizē. Mēs vēlamies vienkārši, lai šeit būtu noteiktība, lai šeit būtu saskaņotība saskaņā ar 2011. gada vadlīnijām. Mums ir jāgarantē, lai šīs vadlīnijas eh, tiktu ņemtas vērā un tāds būtiskāks pārmaiņas ir paredzēts nākamajā gadu. Mēs ar pietiekam lielu deksmi gaidām patieso tādu dziļāku um, pamatlīniju pārskatīšanu, un tas sasauksies, protams, ar TNT projektiem. Uh, lai to izdarītu, mums uh, tagad ir līdz likumdevēja funkcijas, un to mēs esam, esam arī panākuši. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies. Tagad uh, vārds komisāram Piebalkungam. Lūdzu, paldies. Esmu ļoti pateicīgs eh, Elka Droji kungam, jo īstenībā tas bija arī tas, ko vēlējās panākt komisija. Īstenībā man pat nav daudz ko piemetināt, jo Kadroji kungs visu atspoguļoja ļoti precīzi. Es vēlējos tikai nedaudz pastāstīt, cik tālu esam pavirzījušies pārstādāšanas procedūras ietvaros. Saskaņā ar 2009. gada aprīlī izdoto zaļo grāmatu komisija ir uzsākus konsultācijas, tik izveidotas sešas ekspertu grupas, kas mums palīdzēs balsot par konsultāciju rezultātiem, ja tiks izstrādāts jauns likumdošanas priekšlikums. Un tāpat drīz nāks klajā kolēģijas dokuments, kur tiks noteikti konkrēta metodoloģija, kā izveidot ja, šo ten eh, transporta tīklu. Mēs domājam, ka kolēģija to varētu piedāvāt 5. maijā. Un tālāk metodoloģija tiks piedāvāt, protams, izskatīšanai gan parlamentā, gan padomē. Tālāk komisija izstrādās atsevišķus priekšlikumus jaunajam ten, eh, te, tīklam un tā finansējumam. Ko mēs prognozējam? Mēs domājam, ka eh, pirmajā 2011. gada pusē mēs šo dokumentu varēsim pieņemt. Es esmu ļoti pateicīgs parlamentam par to, ka jūs sapratāt šīs eh, nelielās pārmaiņas tomēr ir nepieciešamas Un, protams, mēs te varējām iesaistīties ļoti plašās debatēs, bet tās notiks vēlāk. Tā tad eh, varbūt nākamgad par TNT eh, tīklu. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā, tautas partijas grupas vārdā Silvestra Kungs uz divām minūtēm lūdzu. Sī, sí, senjor prezidente, senjor komis. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra Kungs! Es pirms vēlos pateikties kolēģiem, kas pēc referenta lūguma ļāva parlamentam izskatīt šo dokumentu pietiekam ātri. Šādā veidā varējām izvairīties no problēmām, kas varētu rasties kodifikācijas procesā. Mēs ar lielāko prieku ņemam vērā komisijas priekšlikumu attiecību uz TNT un par vajadzību pātrināt lietu izskatīšanu. Referenčs uzskata, ka ar padome ir jāvienojas par piedāvātajiem grozījumiem, un padome savukārt teica, ka tā varēs pabeigt pirmo lasījumu, ja vien mēs pieturēsimies pie panāktās vienošanās. Transporta komitejas grozījums atbilst arī padomas priekšstatiem, Un, manuprāt, šobrīd teksts, kas ir panākts, ir konsekvents un pareizs, tāpēc varu atbalstīt piedāvātos grozījumus. Manuprāt, zaļie ir iesnieguši savu grozījumu novēloti, un arī transporta komiteja to noraidīja. Runāt par saturu. Viņi gribēja mainīt kārtu attiecības Mīnhenes lidostu. To savukārt varētu piedāvāt tad, kad mēs sāksim pārskatīt TNT tīkla dokumentus, jo es zinu, ka komisija tagad to vēlas panākt pēc iespējas ātrāk. Liels paldies, un tagad tikau kundze, lūdzu, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Šis dokuments mums ļauj aktualizēt pirmo pielikumu Dokuments tagad satura informāciju par visām, visām dalību valstīm, un mēs ceram, ka līdz 2020. gadam informācija arī būs atbilstīga. Mēs saprotam, ka šāda veida projekti ir ārkārtīgi svarīgi, un sarakstā, protams, jābūt informācija par Melnās jūras koridori Ukraina, Moldova, pārējais valstis. Tā, lai TŽV vilciens, piemēram, varētu braukt uz Buharu caur Konstanci. aviotransports, kā mēs redzam, dažreiz ir ļoti nestabils, tāpēc ir vajadzīgi alternatīvi risinājumi tā, lai pasažieri varētu nokļūt tur, kur viņiem ir vajadzīgs. Tas nozīmē, ka TNT ir jānodrošina, jāattīstā, lai būtu ātri vilcieni, tāda kā TŽV, starp visām lielajām Eiropas Savienības pilsētām. Paralēli, protams, ir jāieskat iespējas izmantot iekšējos ūdeņus. Liels paldies! Tagad lūdzu Lichtenbergeras kundze, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Transeiropas tīkli ir temats, ko mēs izskatām diezgan bieži un noteikti vajag pievērst pat lielāku uzmanību šim jautājumiem. Šobrīd mēs strādājam pie pārskatīšanas dokumenta un daudzi bija pārsteigti, ka zaļie ir iesnieguši grozījumus grozījums, kas ir saistīts ar TNT sarakstu. Šis priekšlikums ir iesniegts. Lūdzu, neaizmirsiet, ka mūsu priekšlikums ir saistīts ar ļoti īpašu gadījumi, jo šeit dalībvalsts pati ir teikusi, ka šī ten daļa vairs mums pašiem nav aktuāla, mēs neturpināsim būvēšanu. Šeit mēs runājam par šo īpašu īpašu trasi, kur tika runāts par to, ka ir nepieciešams nodrošināt speciālo uh, vilcienu uz Minhenes lidostu. Nu, izskatās, ka dalībvalsts to nedarīs, bet runājot vispārīgi, mēs tagad pārskatām Eiropas tīklus. Un šeit jāņem vērā viens svarīgs aspekts, un man personiski šis jautājums ir īpaši svarīgs. Tagad ir Holandes pētījums pieejams. Es ar lielāko prieku nodošu komisāram šo informāciju, un es uzskatu, ka šis pētījums mūsu debatēm ir ļoti svarīgs. Un jautājums ir saistīts ar izmaksām, ar lielu projektu izmaksām. Lielākoties vidēji netiek pareiz novērtētas par 45%. Tātad izmaksas tiek novērtētas pa zemu un savukārt labumi tiek novērtēti pārāk augstu. Tas nozīmē, ka izmaksu kalkulācijas lielajos projektos ir jāveido no jauna, un tā ir arī mana prasība. Mēs saprotam, ka tā ir mūsu atbildība nodokļu maksātāju priekšā. Mums ir jāsniedz viņiem informācija, kas būtu pareiza un precīza. Paldies! Un tagad lūdzu Paška kungs, jums ir viena minūte. základným krokom k zlepšeniu dopravnej obslužnosti obytných. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir nepieciešams turpināt TNT projektu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs solis, kas mums ļaus uzlabot Eiropas Savienības konkurētspēju kopumā. Ekonomiski kļūsim stiprāki. Šajā dokumentā, piemēram, ir īpaši atzīmēts dzelzceļš. Es zinu, ka šobrīd dzelzceļš tiek tikai līdz austrumiem un ne tālāk. Manuprāt, ekonomiski izdevīgi būtu nodrošināt to, lai dzelzceļa līnijas turpinātos tālu uz austrumiem. Un šādā veidā būs arī jauni partneri. Tāpēc, tad, kad mēs paplašinām savu dzelzceļa tīklu, ir jādomā arī par mūsu partneriem austrumos un tuvēs austrumos, protams. Nu, piemēram, runājot par dzelzceļa satiksmi, piemēram, no Vīnes un tālāk uz austrumiem, mēs varam paplašināt. Lielas paldies! Tagad lūdzu Obermajer kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Um, es pats uzskatu sevi par deputātu, kas nepiedara nevienai politiskai grupai. Runāšu tagad par īpašu problemātisku projektu manai valstī Austrijai starp Berlīni un Palermo tiek būvēts tīkls, un ir paredzēts, ka, tā, ka šis ceļš šķērsoši citu ceļu. Un šeit Eiropas Savienība plāno savienot uh, Vāciju ar Itāliju, tur visticamāk būs tāda diezgan liela tuneļa, kas maksās uh, kopumā ir 4,5 miljārdi, un šīs izmaksas jau ir pieaugušas. Eksperti uzskata, ka uh, celtniecības izmaksas būs pat pāri pa 16 miljārdiem eiro. Te, kas šobrīd finansējuma jautājums vēl nav atrisināts līdz galam, un tiek uzskatīts, ka uh, ir jāiz, jāsedz izmaksas pašām dalību valstīm. Taču Eiropas Savienība līdz 2013. gadam ir noteikusi savus solījumus, taču tas arī vēl nav viss. Izmaksas nav vienīgais jautājums. Jautājums vēl ir saistīts arī ar šīs, šī tīkla izmantošanu un, un ar to, kas tad maksās par tīkla izmantošanu. Ja jau tagad mums ir tāda milzīga projekta NTI ietveros, tad mēs nevaram pieļaut situāciju, ka tiek izbūvēts kāds ceļš, izbūvēts ceļš, bet netiek izmantots pietiekami. Tādos gadījumos padome varētu uzņemties 50% izmaksu. Paldies, un tagad lūdzu nākamie runātāji. Kūna kungs, jums ir divas minūtes. Lūdzu. Priekšēdētājs kundze. Komisāra kungs. Cienījamie kolēģi. Šīs vadlīnijas tehnis, uh, attīstībā, tīkla attīstībā izklausās ļoti tehniska lieta, bet te pašā laikā Simsankungs ļoti pareizi norādīja, ka mēs šeit runājam par ekonomisko attīstību Eiropā nākotnē. Mēs šeit runājam par ekonomiku ļoti skaidrā izpratnē un visu laiku mums atkal un atkal jāpieredz, ka Eiropa eh, nepārāk labi eh, konkurē ar Ameriku un citām teritorijām, kas ir diezgan stipras šodien. Tāpēc mums ir jātīsta iekšējais tirgus, bet, protams, arī eksporta spēja. Uh, Eiropā. Tas attiecās arī uz Transeiropas tīkliem un, protams, arī uz citiem aspektiem. Um, transporta tīkli nodrošina attiecīgi transportēšanu mūsu eksportām. Svarīgākais ir, lai preci nonāktu līdz patērētājiem, līdz pircējiem. Un tas, protams, ir saistīt ar, saistīts ar diezgan lielu uh, lieliem projektiem, kas ir saistīti, piemēram, ar dzelzceļa izbūvi. Nu, šeit nedrīkstam aizmirst, ka Eiropā ir kontinents, kur ir milzīgas ostas, un arī šīs ostas ir jāsavieno savā starpā šādā gadījumā varēsim nodrošināt mobilitāti, bet, protams, nepietiek ar tādu domāšanu, ka viss ir jāpiegādā īsta laikā, ir jādomā arī par to, ka mēs nedrīkstam rīkoties pretēji ekoloģijas vajadzībām. Jānodrošina savienojumi starp austrumiem un rietumiem, dienvidiem un ziemeļiem, un šie savienojumi ir jāsavieno vienā kopīgā tīklā, tā lai būtu šis maksimālais efekts. Šeit ieņem vērā vairāki aspekti, jo, ja mēs paskatāmies, piemēram, ceļu no Palermo uz Berlīnu, pēc tam savukārt to var turpināt līdz Skandināvijai, un nākotnes ir jāņem vērā. Paldies, Kona kungs! Un tagad lūdzu Aiela Sanders kundze, jums ir pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājas kundze! Teksts, ko mēs šobrīd izskatām, ir konsolidācijas procedūras teksts. Tas nozīmē, ka 27 valstu Eiropai uh, Šobrīd tiek spērti atkal kārtējie soļi, kas ir vajadzīgi konsolidācija. Ja mēs paskatāmies uz aģentūrām, tad viens no aspektiem, kas ir jāpārbauda, vai šīs aģentūras rīkojas pareizi. Bieži vien ir tā, ka viņi nedara to, kas ir jādara, un savukārt dara, dara kaut ko citu. Mums ir jāieskatās, protams, arī tajā, ko dara mūsu kaimiņai, kāda viņiem ir tīkli. Kas mums tika solīts, ir ka tiks izstrādāta metodoloģija, kas ļauj papildināt debates, kas šobrīd notiek komitejās. Respektīvi būs lielāka koheizija un lielāka plašāka mobilitāte. Eiropas Savienības valstu kopīgais tīkls nozīmē to, ka gan dzelzceļš, gan autoceļi, gan arī ostas tiek savienotas visveiksmīgākā variantā, un, protams, ir ļoti labas saiknes arī ar ārējām robežām. Atceramies pavisam neseno vēsturi. Eiropa šobrīd ir 21. gadsimtā, un, protams, ir svarīgi strādāt tā, lai izmaksas būtu pēc iespējas zemākas. Tad, tad, kad mēs tagad strādājam pie šiem jautājumiem, tas viss ieņem vērā. Paldies, Lūdzu, Krāmerkungs! Uz vienu minūti. Priekšsēdētājs kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi. Īstenībā šis transporta tīkls ne, neiekļaujas Eiropas ainavā un dažādas sistēmas netiek saskaņotas, tās vienkārši tiek multiplicētas. Mēs izšķērdējam miljārdus, miljārdi tiek izdot arī dalību valstīs, lai kaut kā radītu vēl kaut kādas papildus sistēmas. Un e, Eiropas parlaments izteicās pret šādu projektu, un 98. gadā tas atkal uzpeldēja tā, tad savienojums starp Berlīnu un Hamburgu, tad tas atkal pazuda no dienas kārtības. Un 2004. gadā tika runāts par uh, atvilcienu izveidošanu no Minhenes uh, pilsētas līdz Minhenes lidostai. Šo priekšlikumu atbalstīja uh, Bavārijas federālā valdība, pēc tam tas tika apstādināts, neviens tagad neko tādu nevēlas, un tādēļ tas ir jāizsveitro no šīm vadlīnijām. Edmunds Štoibers, Bavārijas kādreizējais ministru prezidents pēc tam uh, runāja par to, ka vajadzētu rūpēties par eh, birokrātijas samazināšanu Eiropā. Viņam arī tagad ir jāpieņem lēmumu. Viņam vajadzēja pateikt, ka transrapīdu savienojumam nav nekas meklējams šajās vadlīnijās. Tas ir no tām jāizsvētro, tas bija skaists zinātnes modelis, bet Eiropā tam nav ko meklēt. Tas ir vienkārši svešķermenis, un svešķermeņi ir jāizsvītro no šīm vadlīnijām. Paldies! Tagad uzstāsies Laifrīd kungs uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsādātājs kundze. Es vēlējos izmantot iespēju pateikties Simpsona kungam un vēlējos izteikt savu nožēlu par to, ka Simpsona kungs nevarēja ierasties uz šīs dienas debatēm. Un vēlējos uh, uzteikt, izmantot to pieeju, proti, ka jūs nemēģinājāt neko šeit uh, mainīt. Mums vajadzētu būt noteiktiem, mums vajadzētu būt uh, spējīgiem atskaitīties par sevis pieņemtajiem likumiem. Uh, Vēlējos eh, tagad eh, jums izklāstīt dažas piezīmes. Eh, nu, varbūt tas varētu būt vairāk ierosinājums. Tad, kad nākotnē mēs pieņemsim vairāk lēmumu koplām procedūrām, mums būs jāsaprot, kas iekļaujas ten sistēmā un nē. Kādās, kādā gaisotnē tagad norisinās šīs diskusijas? Citi saka, šeit ir jābūt tādiem dzelzceļa savienojumiem, tas ir ļoti steidzami, citi saka, tas absolūti nav steidzami, bet tā ir nepareizā pieeja. Un tas vienkārši nodrošina nodara sāpes gan visai Eiropas sistēmai, gan mūsu nodokļu maksātājiem. Ja dalība valsts ir veikuši kaut kādus projektus dalība valsts līmenī, tad tie jau ir eh, sākuma fāzē, un mums nevajadzētu viņiem uzspiest kaut kādus ten plānus. Mums vienkārši jāpadomā, eh, kā piedāvāt šo pievienoto vērtību saviem pasažieriem visās dalību valstīs, jo uh, viņi, ja viņi, piemēram, vairāk izmantos dzelzceļa pakalpojumus un nebrauks tik daudz ar mašīnu, tas nāks par labu visiem. Paldies! Tagad būs brīvais mikrofons, saka priekšsēdētāji. Tagad uzstāsies Mölcer kungs. Viņš ir pirmais runātājs šajā procedūrā. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ņemot vērā Eiropas Savienības paplašināšanos un vidus Eiropas integrāciju, Adrijas jūras koridors ir kļūst daudz nozīmīgāks. Un pirms Donavas monarhijas krišanas tas, protams, nebija tik nozīmīgs. Mēs runājam par Baltijas, Adrijas jūras uh, asi. Uh, šeit varētu būt uh, savienojumi arī, kas ietu caur Čehiju. Protams, tas ir daudz svarīgāk nekā jau kad ņemot vērā jauno Eiropas integrāciju. Varētu izbūvēt arī dzelzceļa līniju no Austrijas uz Itāliju. Jāņem vērā, ka pa šiem tīkliem tiek pārvadāta apmēram puse no pasažieriem un visām kravām. Mums ir jāņem vērā Eh, kā izvairīties no visiem šķēršļiem un robežām, kas joprojām pastāv dzelzceļa jomā. Mēs, protams, saprotam, ka pasažieriem ir eh, jāmaksā augsta cena, kas aizvien pieaug. Ja mēs runājam par dienvidu koridoru izbūvi, tas varētu panākt to, ka vairāk preču un pasažieru tik pārva pārvadāti pa eh, sliedēm, nevis pa lielceļiem, un tas uzlabot visu infrastruktūru Austrijā un arī citās valstīs. Paldies, Baldesku kundze, uz vienu minūtu lūdzu paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Ja mēs runājam par eh, visu aviāciju, par aviācijas satiksmi, tagad, eh, protams, situācija ir pasliktinājusies, ņemot vērā vulkāna izvirdumu Islandē. Un Tas nozīmē, ka ir nepieciešams cits alternatīvs, ir nepieciešama cita transporta tīkla. Eiropas Savienībai ir jāuzlabo savu transporta infrastruktūru mums ir eh, jāizveido tādas eh, transporta asis, it sevišķi eh, tajās ir jāiekļauj jaunās dalībvalstis, transporta koridori 4, 7 un 9. Tie, piemēram, ved līdz pat Konstances ostai. Tas noteikti ir jāņem vērā. Septītais koridors ir īpaši svarīgs, jo Donava varētu piedāvāt īpaši prioritāru šāda projekta asi. Uh, tātad savienojumu starp ziemeļas, ziemeļjūru un eh, Adrijas jūru un eh, Konstances un Rotterdams ostas savienojumu. Mēs nākotnē daudz plašāk varētu izmantot tieši šo transporta koridoru. Paldies! Paldies! Eh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Īstenībā ir tā, ka transeiropas tīkli eh, nāk par labu visam Eiropas transportam. Ja mēs runājam par transportu, protams, tas ir tāds kā Eiropas iekšējā tirgus mugurkauls, un mūsu galvenais mērķis ir veicināt iekšējo tirgu, to pilnveidot. Tādēļ vajadzētu arī parūpēties par visu transporta struktūras izbūvi. Ir jāizbūvē tie koridori, kur vēl pietrūks, jāpadomā, kurās vietās, kurās jomās visakūtāk ir nepieciešams finansējums Protams, aizvien no jauna mēs sastopamies ar nacionālām interesēm. Jūs redzējāt, nu viena te runāja par Donavu, citi runāja par Dienvidu Eiropas teritoriju, citi par Bāzeles tunelu un tā tālāk. Visā Eiropā ir sastopamas šādas ļoti nozīmīgas transporta asis. Mums vajadzētu parūpēties, lai visa Eiropa sazarotos šādās asīs, lai cilvēki varētu doties no punkta A uz punktu B. Tas ir mūsu uzdevums to garantēt, lai cilvēki varētu nokļūt kaut kur. Tādēļ vajadzētu izvairīties no sašaurinājuma risinājumiem, no vājajām vietām ir jāizveido tāds tīkls, kurā viegli varētu pārvietoties pilnīgi ar visiem transporta līdzekļiem. Par to mums arī ir jādiskutē. Paldies. Tagad Dofman kungs lūdzu. Danke, Frau Frost. Paldies, priekšsēdētais kundze. E, tika runāts par uh, jauno dzelzceļa uh, maršrutu no Mīnhenes uz Veronu. Ja, piemēram, jūs braucat. Uh, pa lielceļiem, lai transportētu preces uz Veronu no Minhenes, tas uh, nozīmē apmēram 50 miljārdu tonu gadā. Protams, Itālijā un Austrijā arī ir savas problēmas. Itālijā ir problēmas ar finansējumu, un viņi varētu padomāt par to, ka varētu ieviest uh, nodevas nevien uz lielceļu šosejām, bet eh, tās varētu izmantot nevis tikai, lai eh, uzlabotu autoceļus, bet lai uzlabotu arī dzelzceļu infrastruktūru. Mums vajadzētu padomāt, ka Itālija varētu piešķirt koncesijas, eh, piemēram, nākamo 50 gadu laikā tās pagarināt un nepiedāvāt tās privātajiem investoriem. Un savādāk, es domāju, šī asa no Itālijas uz Vācijām citām valstīm netiek tiks pagarināta. Paldies tagad, vai Jālis Enders kundz lūdzu. Tunītā, prezidentā, si, e... Paldies priekšsādātāji par šo izdevību izteikties. Es ceru, ka parlamentā mēs arī nobalsosim par šo priekšlikumu, par šiem TNT projektiem. Un tāpēc gribēju no komisijas dzirdēt atbildi. Kad tad mums būs piekļuva šai paziņojumam, procedūrām un metodoloģijai? Kā jūs zinat, tā ir viena no Spānijas prezidentūras prioritātēm šai jomā. Mēs jau šobrīd esam nonākuši, nu, gandrīz tādā pusceļā, un tāpēc vēlamies zināt konkrētus datumus par šiem jautājumiem. Lūdzu, un tagad saka priekšsādātā došu vārdu komisāram pie balkungam. Priekšsādātāji, vēlreiz gribēju pateikties transporta komitejai par viņu pausto atbalstu šim tehniskajam pārstrādātajam variantam. Es ceru, ka plenārsēdz balsojums to arī apliecinās. Šīs dienas debats, protams, izvērsās plašākas nekā konkrētais ziņojums. Un e, šis jautājums par ierosināto metodoloģiju, kas nāk no komisijas puses, ir priekšlikums, pie kas strādā Kalas kungs, un viņš to grasās jums nodot 5. maijā. Un tad, nu, ceram, nu, at, atcerēsimies, lūdzu, ka komisijas kolēģija nestrādā īpaši ilgi vēl šai kapacitātei, un tāpēc, uh, nu, jādod mazliet laika viņiem, lai šos priekšlikumus sagatavotu. Bet varu no šīm debatēm secināt, ka jūs kā parlaments spēcīgi atbalsta šo trend eh, transporta tīklu politiku, jo jūs skatāt, ka tā ir nepieciešama struktūra, ir tiešām vajadzīgs apvienot visus šos dažādos transporta līdzekļus jo citādi bez šādiem kopīgiem tīkliem grūti runāt par Eiropu kā vienotu veselumu. Un tāpēc pateicamies jums par atbalstu šim te pārskatāmajiem versijantiem. Un šajā gadījumā transporta komiteja pilnīgi noteikti runājot par metoloģiju vēl būs iespējas izteikties par visiem šīm detaļām. Paldies par uzmanību. Herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies. Tagad Simpsona kunga vārdā izstāsīs Elka Drāvi kungs lūdzu. You, Paldies, priekšsādātā godātie kungi. Es tikai gribēju pateikties kolēģiem, kas nāca klāt ar saviem izteikumiem un piedalījās debatēs. Šodien vēlreiz gribēju atkārtot punktu, ka mēs šeit korģējam pagātnē veiktās kļūdas, un mēs šobrīd negrasamies veikt būtiskas uh, izmaiņas priekšlikumā. Izmaiņas varēsim īstenot tajā brīdī, kad veiksim īsto pamatnostāļu pārstrādāšanu. Un nu, nepacietību, protams, gaidam šīs debats. Un tieši tāpēc referents Simpson kungs un arī es pats kā koordinātors savas grupas vārdā dosim padomu mūsu politiskajām grupām balsot pret grozījumu, ko ierosinājuši zaļie, un mēs ceram, ka citas politiskās grupas piekritīs mūsu viedoklim šai jautājumā. Paldies! Paldies! Eh, esam noslēguši debats par šo darbu kārtības punktu, un arī par šo ziņojumu mēs balsosim nākamajā plenāra sesijā Briselē. So, Nākamais darba kārtības punkts ir Pētera Fandālēna ziņojums par strateģiskiem mērķiem un rekomendācijām Eiropas Savienības jūras transporta politikā.